Thank you, colleagues. Um, uh, Lielas paldies, kolēģi. Kā jūs visi zināt, eh, šodien mūsu laika grafiks ir ļoti saspringts. Mums eh, tagad būs jāizskata viens punkts, esam jau mazliet iekavējuši. Eh, mūsu referents Nadžī ir klāts, tāpēc varam ķerties uzreiz klāt šim punktam. Tātad ceturtais darba kārtības punkts - minimālie standārti minoritātēm Eiropas Savienībā. Došu vārdu uzreiz Nadžī kungam. Un ja jūs dodaties prom no zāles, tad lūdzu dariet to klusu. Naģikungs jums vārds. Kolīgs, eh, Kolēģi, lūdzu dodieties prom pēc iespējas eh, klusāk, tā lai Naģīkungs varētu sākt uzstāties. Thank you. Mr. Naģi, go, you have. Naģi, jums ir jāsāk runāt. Kolēģi, es eh, vēlētos eh, pateikties visiem par ieguldījumu. So, uh, like to, uh, es vēlētos jūs iepazīstināt ar pašinstīvas eh, ziņojuma projektu, kur es runāju par minimālajiem standartiem minoritātēm Eiropas Savienībā. Vispirms es vēlētos pateikties ānu referentiem. Uh, minoritāšu tiesību starpgrupas deputātiem. Tāpat arī liels paldies par atbalstu mūsu priekšādātājam. Paldies pamatiesība aģentūrai ESMI, kas ir Eiropas centrs minoritāšu jautājumos. Liels paldies arī visām NVO, visiem ekspertiem un konsultantiem. Minoritāšu tiesība aizsardzība nāk par labu visai sabiedrībai. Tas ir instruments miera nodrošināšanai, ļauj izvairīties no konfliktiem, nodrošina drošību, stabilitāti un attīstību visiem. Esmu ārkārtīgi apmierināts, ka var pārstāvēt mūsu grupu. Un priecājos arī, ka par minoritāšu tiesībām interesējas pilnīgi visas grupas parlamentā. Šis eh, pašasības ziņojums par minimālajiem standartiem minoritātēm Eiropas Savienībā balstās uz eh, Eiropas Savienības līgumu, Eiropas pamatiesību hārtu, Kopenhāgenes kritērijiem un Eiropas padomas dokumentiem, piemēram, pamata konvencija par nacionālajām minoritātēm un Eiropas hārta par reģionālajām un minoritāšu valodām, ko jau ir parakstījis vairākums dalībvalstu. Šajā tekstā ir runa par trīs pīlāriem - izglītība, kultūra un valodas tiesības. Protams, ir jāņem vērā arī subsidiritātes un proporcionalitātes principi. E, politiskās e, tiesības ir izslēgtas, un tieši dalību valstu ziņā ir izlemt, kas ir šīs minoritātes un kurām minoritātēm piemīt šīs tiesības. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs runājam par politiku. Vairāk nekā desmit gadi ir pagājuši kopš tika pieņemta rezolūcija par min minoritāšu aizsardzību un eh, diskriminācijas politiku paplašinātajā Eiropā. Šo ziņām gatavoja mūsu priekšsēdētājs Klauds Murais. Kopš jaunā līguma pieņemšanas nav nekādu garantiju, ka kandidātu valstis eh, pieturēsies mm, Kopenhāgenes kritērijiem pēc tam, kad tas jau būs kļuvušas par dalībvalstīm. Tieši tāpēc mēs vēlētos iet tālāk. Mēs vēlētos pieņemt direktīvu par minoritāšu minimālajiem standartiem Eiropas Savienībā. Tad, tad tās minoritātes, kuru tiesības tiek eh, garantētas, uh, Mm, laikā, kad dalībvalsts mm, iesājas Eiropas Savienībā. Gribētu norādīt, ka tika savākti 1,3 paraksti, lai izveidotu tiesību aktu, kas ļautu uzlabot to personu tiesības, kas pieder pie nacionālajām un valodu minoritātēm, un tādējādi tas ļaut arī veicināt eh, daudzveidību Eiropas Savienībā. Vēlos arī uzsvērt, ka Šeit nav runa par tādām pašām aktivitātēm kā šajā iniciatīvā. Šī te iniciatīva tika uzsākta 2013. gadā, bet komisija to noraidīja. Beigās pagājušajā gadā Eiropas tiesa 2017. gadā pieņēma spriedumu, ka Eiropas komisijai ir jāizskata šī iniciatīva. Tieši tāpēc šis jautājums par tad, kultūru un valodu minoritāšu tiesībām ir izskatāms. Tika savākti 1,3 miljonus eh, parakstu, bet mēs saprotam, ka pie nacionālām minoritātēm pieder 14 miljoni pilsoņu Eiropas Savienībā, un eh, šiem iedzīvotājiem ir jāzina, ka Eiropas Savienība viņus ir gatava uzklausīt. Pamatiesība aģentūra arī secina, ka ja Eiropas Savienībai nav vispārēji kompetenču pieņemt lēmumus attiecībā uz nacionālām minoritātēm, tā, neskatoties uz to, var pieņemt vairākus lēmumus, kas attiektos uz nacionālajām minoritātēm. Ir arī tādi specifiskāki un konkrētāki Eiropas padomas dokumenti, proti Eiropas padomas rezolūcija 1985, kas tika pieņemta 2014. gadā, un tajā ir uzskaitītas detalizētas nacionālo minoritāšu vajadzības. Šajā projektā ir minēta arī parāku praksa Eiropas Savienībā, piemēram, Vācijā, Holšteinā, Somijā vai Itālijā, Tīrolē. Šo parāku praksē vajadzētu noteikti apkopot un vajadzētu nodrošināt, lai ar to tiek iepazīstinātas visas dalība valstis. Ir jādomā arī par izglītības iespējām minoritāšu valodās arī lauku apvidos, un, ja runa par minoritāšu valodu apmācību, tad tas nedrīkstētu kļūt par ekonomisku jautājumu. Nedrīkstētu būt eh, runa par to, kā naudas dēļ mazas, mazas skolas tiek slēgtas. Mm. Ja runa par šīm īpašajām vajadzībām, tad eh, šīs ziņojums aicina Eiropas komisiju izskatīt eh, likumdošanas priekšlikumu par mm, direktīvu, kas ļautu nodrošināt minimālos standārtus Eiropas Savienībā. Godāmie deputāti, termiņš grozījuma iesniegšanai par šo ziņojumu ir noteikts uz 21. jūniju 2012. Paldies! Paldies! Jums gribētu tikai kolēģiem izskaidrot, kāds ir laika grafiks attiecībā uz Naģī kunga ziņojumu un sadarbību ar. Nu, jums par nelaimi šīs punkts tiek skatīts pirms Facebook uzklausīšanas. Uh, Šobrīd trīs runātāji pieteikušies izteikties - ēnu referente Spinelli kundze un Zyrokas kundze. Aicinātu vairāk kolēģis nepieteikties, jo, nu, neizturēšu citādi, jo laika grafiks šodienai ir ļoti saspringts. Tiešām problemātiski. Tad, nu, tikai trīs runātāji, ja nevienam nav milzīgi iebildumi, un vēlākas diskusijas par šo ziņojumu, jebkurā gadījumā laika gaitā būs, un tad labāk to ieplānosim ar vairāk laika. Atvainojos, ka šobrīd laika nav daudz sarāja, lūdzu, kā referenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jāsaka, ka pirmā ēnu referentu sanāksme bija pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Tikāmies uh, ēnu referenti un referents. Paldies visiem, manuprāt, ļoti veiksmīgi pirmā sanāksme mums izdevās un lai arī saprotu iemeslu, kādēļ Naģija kungam bija jākoncentrēs uz šiem trim pīlāriem šajā ziņojuma projektā, manuprāt, tomēr ir ļoti svarīgi nodrošināt arī citas tiesības etniskajām nacionālajām minoritātēm, jo bez tām tās nevar kultūras, izglītības un uh, valotiesības baudīt, tādēļ eh, nolasīšu tikai šo priekšlikumu un tagad tā kā laika nav daudz detaļās to neskaidrošu. Viena nodaļa varētu būt identitātes uh, cienīšana un uh, tiesība izpilda pilsoņu tiesības, pilsonības tiesības, civilās tiesības. Uh, un arī gribētu nodaļu, lai būtu cīņa ar dažādiem diskriminācijas un segregācijas veidiem dažādās jomās. Arī tas ir Eiropas Savienības padomas rezolūcijā un nepieciešama arī nodaļa par aktīvu um, jēgpilnu dalību Un man ir arī pārdoms jau par esošajām nodaļām, kas arī, manuprāt, būtu svarīgas. Nu, piemēram, minoritāšu vēsturu apmācība skolu programmās, bērnu apmācības par dažāda veida diskrimināciju un dažādām fobijām. Un ir ļoti svarīgi arī ievērot uh, minoritāšu sēru dienas. Uh, tās būtu ievērojamas arī valsts līmenī un arī nepie tas, ka uh, ir jāilustrē kultūras un vēstures uh, iestāžu loma. Šāds iestādes būtu jāveido, jādibina. Ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību. Esmu pārliecināta, ka tā būs liels. Lielas paldies! Paldies! Spinelī kundze un tad Jurokas kundze. Spinelī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Marīna Albiola atvainojas, ka šodien nevarēja šeit ierasties. Es teikšos viņas vārdā. Viņa vēlētos pateikties referentam par labu teksta projektu, kas būs labs pamat tālākiem darbam. Minoritāšu tiesību ievērošana ir jāizteno proaktīvā veidā. Tajā pašā laikā ievērojiet esošo kompetenci sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Eiropas Savienībai trūkst visaptverošas pieejas minoritāšu aizsardzībai, kas attiecas uz uh, diskriminācijas izpausmēm, rasismu un ksenofobiju. Albiolas kundze tādēļ vēlētos pievērsties institucionālām, uh, struktūrālām un sistemātiskām rasisma, ksenofobijas un citu veidu vardarbības izpausmēm pret minoritāšu grupām. Institūcijām visos līmeņos jāaicina būt proaktīvām, garantējot minoritāšu tiesības. Viņa arī vēlētos norādīt uz to, ka tas, ka trūkst minoritāšu definīcijas, tam nevajadzētu būt šķērslim rīkoties. Katrā diskriminācijas gadījumā jābūt diskriminācijai pret kādu personu grupu novērojumu. Nediskriminācijas princips ir primārā pieeja minoritāšu aizsardzībai, un tā īstenošana ir būtiski svarīga mums visiem. Un šajā kontekstā naida runa un naida noziegumi ir Um, jānosoda. Viņa arī uzskata, ka pašpārvaldes politika ir nepieciešama, lai nodrošinātu minoritāšu tiesību īstenošanu. Kas attiec uz valotiesībām, pieeja valsts pakalpojumiem savā valodā ir jāgarantē un jānodrošina izglītība teritorijā, neradot tajā pašā laikā segregāciju. Un nobeigumā. Nu, Daži no viņas priekšlikumiem būs balstīti uz uh, parlamentārās rezolūcijas no 2017. gada 25. oktobra par pamatiesību aspektiem Romu integrācijā Eiropas Savienībā. Cīņa ar prečigānu sentimentu. Viņa bija arī e ēnu referente šajā ziņojumā, un viņa uzskata, ka tas ir būtiski svarīgs instruments, kas jāņem vērā. Paldies! Much in fact. Paldies, Jurovkas kundze. Mums būs nepieciešama neliela pauzīte, jebkurā gadījumā pirms Facebook uzklausīšanas lūdzu. Liels paldies, gribētu uzslavēt referentu, lieliski, ka beidzot esam nonākuši līdz šim vēsturiski svarīgiem brīdim. Tādēļ, manuprāt, cik vien iespējams jāsniedz viņam atbalsts, jo šīs dokuments var būt spēcīgs, tas varētu nonākt padomē, mums, mēs varētu reālus rezultātus beigās panākt, tādēļ būsim vienoti. Uh, un liels paldies par apņemšanos no sociālistu puses arī par pretdiskriminācijas likumdošanu. Tiklīdz būs pienācīgas sankcijas un sodi, tieši tāpat kā šim dokumentam nepieciešama tiesiskā bāze, ar ļoti skaidrām atsaucēm, rādītājiem un iespēju veikt reālus uzraudzības pasākumus sasniegtiem progresam, ir ļoti būtiski. Tādējādi mēs panāksim, ka šis instruments ir pietiekami spēcīgs. Netērēsim laiku bez reāliem solījumiem no komisijas, jo tad paies vēl desmit gadi, skatīsimies, ziņosim, nekas cits nenotiks. Tādēļ mēģināsim nonākt pie sankcijām. Un jūsu dokuments ir tik ļoti svarīgs galu galā. Tik līdz tas mm, kļūs vēl spēcīgāks, tajā būs citas tiesības saistībā ar identitāti un uh, sabiedrības nozīmi, lai visiem būtu iespēja izteikties savā vārdā, nebūtu kādam jārunā kāda cita vārdā un nebūtu tā, ka organizācijas vienīgās runā, bet tā nav tām varbūt pietiekami plaša zināšana attiecīgajā jomā, kā pašiem cilvēkiem, ko skar šīs problēmas. Nu, nevienmēr gan tā ir, bet mums ir jāstiprina arī sava uh, loma un uh, kopienu pārstāvi, lai viņi spētu izteikties savā vārdā. Jūsu vēstījums kopā ir tik ļoti svarīgs, ka tam ir jāatbalsojas arī citos dosjē, ne tikai pret diskriminācijas un uh, iekšlietu jautājumos, bet arī ekonomikas dosjē, piemēram. Jo šie cilvēki, par kuriem jūs runājat, tiek diskriminēti arī ekonomikas kontekstā. Nu, piemēram, krīzes kontekstā redzam, jā, arī minoritātes cieš. Tad, nu, neapstāsimies tikai ar tiesībām, iesim tālāk arī ekonomiskā integrācija. Uh, un ar jūsu dokumentu palīdzību stiprināsim arī citus Eiropas Savienības dokumentus cīņas ar nabadzību kontekstā, jo šie cilvēki cieš no daudzkārtējas diskriminācijas. Tādēļ liels jums paldies par visu paveikto. Paldies! Paldies, Naģīkungs, vēlaties vēlreiz um, īsi izteikties. Paldies! Paldies par komentāriem! Domāju, ka neaizmirsīsim ņemt vērā un šeit runāt ne tikai par etniskajām nacionālitātēm, bet arī cilvēku ar invaliditāti, arī viņiem varētu būt reāls problēmas. Esam ar ēnu referentiem arī pārunājuši mm, cits jautājums, domāju, ka sadarbība būs veiksmīga un noteikti izdosies pārliecināt arī citus kolēģus no grupām. Paldies! Paldies, Naģī kungs! Kā jūs norādījāt, termiņš grozījuma iesniegšanai 21. jūnijas. Tagad pavisam īsa pauzīte, 10 minūtes, un tad būs Facebook uzklausīšana. Man ir izmisīgi nepieciešama pauze. Uzklausīšana sāksies precīzi 17.30, tādēļ aicinu visus laicīgi ierasties, ja vēl plānojat piedalīties šajā uzklausīšanā par Facebook un Cambridge analītika darbu atsākam 17.30.